Hello. Welcome to this joint. Sveiki, prieks sveicu jūs visus šai kopējā sanāksmē. Nu, par ārkārtīgi svarīgu dokumentu. Tā tad valstīm specifiskās rekomendācijas respektīvi nevis rekomendācijas, bet ziņojumi. 272 grozījumi, tie mums šobrīd jāapspriež, tie iesniegt par šo ziņojumu un iesākumā, nu, tātad debates, kuru, nu, Evelīna Regner un es mēs kopīgi šo sēdi vadām, ir arī divi līdzreferenti. Viņa bija, nu, tā teikt, viņus abus pārstāv Evelīna Regnera. Nu, tik ārkārtīgi daudz krāslos viņš šobrīd sēž. Došu viņai uzreiz vārdu. Lielas paldies! Paldies, labrīt visiem! Tūlīt pat pāriešu uz vācu valodu, tā kā lūdzu uzlieciet austiņas, ja jums tas nepieciešams, protams. Labi, runāšu kā tagad referente. Um, tikai savā vārdā, bet arī bajē vārdā. Mēs ļoti labi kopā sadarbojamies un Un arī tad mūsu uh, uh, komentāri būtu līdzīgi par līdz šim iesin, iesūtītajiem grozījumiem. Tātad Roberto jau teica, ka ir 282 grozījumi iesniegti, un mūsuprāt, uh, mums nelikās, ka būs tik daudz grozījumu. Uh, ja pats arī ziņojums nav īpaši garš, un tagad runāju konkrētāk par uh, grozījumiem, varat, varat tos iedalīt aptuveni četros blokos, jo ir atsevišķi grozījumi, ko var sagrubā, sagrupēt kopā, jo tie pieskarās četrām galvenajām tēmām. Pirmā joma - darbības joma 48b. Tātad 40 miljoni, 50 miljoni eiro, kas tiek paredzēti. Tā ir ļoti liela atšķirība jāaplūkojam arī eh, tās definīcijas, un ir skaidrs, ka eh, to vajadzētu precizēt. Ir tāda, divi tādi virzieni, kas iezīmējušies. Ir grozījumi par Eiropas uzņēmuma tiesībām, um, eh, kas nosaka šo slieksni, ir iesniegti uh, Mm, grozījumi eh, no konkrētiem deputātiem. Es domāju, ka viņi arī paši par to izteiksies. 4B eh, no EKR kolēģiem un mm, galvenokārt tiek, eh, tur tiek runāts par BEPS principu 750 miljonu, kas tur noteikti. Citi grozījumi nu, galvenokārt no zaļo, no goe uh, grupas, uh, kas uh, drīzāk runā par 40 miljoniem eiro. Un tad atbilstošie uh, grozījumi, tā, tā saucamā uh, accounting direktīva. Uh, tas ir no komisijas priekšlikuma, un tur ir paredzēta uh, juridiska definīcija. Mm, juridiskajā definīcijā tiek noteikts, kas ir šie lielie uzņēmumi un kas ir mazie un vidējie uzņēmumi. Un arī tā tiek runāts par to, ka šie mazie un nelielie uzņēmumi līdz 40 miljonu eiro apgrozījumam, ka viņus neaptver direktīvas tvērums. Līdz šim saņemtie grozījumi par šo tēmu, ir skaidri jānosaka, ka mazie vidēja uzņēmumi līdz noteiktiem apgrozījumam netiek aptverti, tiek runāts par lielajiem uzņēmumiem. Tad grozījumi, kur ir atsauc uz finansēm un konkrētu valūtu, es domāju, ka mēs jau diskusiju laikā panācām diezgan lielu vienprātību šajā jautājumā, un tādēļ saku liels paldies par papildinošajiem grozījumiem, kas ieviesa tādus papildu apsvērumus, papildu aspektus mūsu darbā. Otrais, otrā tēmu, otrā tēma, lielā grupa, tie ir grozījumi, kas ir iesniegti par patiesu spe, valstī specifisku ziņošanu, salīdzinot, piemēram, ar ziņošanu pa dalību valstīm, plus vēl arī tad nodokļu oāžu ziņošana. Nu, tas saskaņā ar pieeju, ko ierosinājusi komisija savā a, priekšlikumā. Komisijas a, priekšlikumā noteikts, ka a, Tad tiek ziņots par aktivitātēm dalībvalstī plus aktivitātēm nodokļu oāzēs. Tātad mm, atsevišķos grozījumu priešlikumos arī tas iezīmējās. Tāpat arī ir vienotība par tātad, atsevišķi grozījumi par tādu patiesu ziņošanu valsti pa valstī, kur jāziņo par peļņu, par nodiekumiem nodokļiem visās valstīs, kurās uzņēmumam ir meitas uzņēmumi vai apakšu uzņēmumi. Un uh, šajā sakarā mm, gribēju arī norādīt, uh, ka tas ka ir jau skaidri signāli no DV komitejas, bija pagājušā nedēļa balsojums šajā komitejā. Uh, viņi, protams, aktīvi strādā ar attīstības jautājumiem, un viņi atbalstīja to, ka Mm, tad tiek saņemta informācija no uzņēmiem visās valstīs. Jā, tad ir šī arī uz attīstības politiku vērstā pieeja. Uh, un es runāju diezgan plaši, nu jau runāju piecas minūtes, bet tā kā atsevišķi kolēģi nav ieradušies, nu tad pieņemu, ka varu izmantot nedaudz vairāk laika, nekā man sākumā tika norādīts. Uh, jo es runāju tikai par mūsu kopīgo darbu, bet arī runāju par uh, kopīgajām nostājām, labprāt izmantotu vairāk laika. Un trešais tēmu loks, tad es runāju par saturu, par uh, ziņojumu saturu, uh, kuri dati būtu publiskojami. Jā, protams, ir atsevišķi strīdīgi jautājumi, zinām, jo to arī no BEPS konteksta ir dažāda rakstura informācija un uh, Eh, dati, arī dažādi uzņēmumi, daudz no tiem ir mm, diezgan atvērti. Mm. Visi šie dažādie aspekti mums ir jāņem vērā. Un tad eh, jautājums par to, vai tad šie ziņoš, ziņojumi būtu saturīgāki, vai tad arī izvēlētos ceļu, kad eh, tie būtu ierobežotāki, zinām informācija tiek publiskota, cita nē. Uh, Tad mēs runājam par būtiskajiem faktiem, nosaukums, geogrāfiska atrašanās vieta, bet arī m, mm, citi būtiskie dati, iepirkumi, pārdošanas dati un tā tālāk. Un es domāju, ka diskusijas gaitā mēs varētu vēl tad izkristalizēt, kura satura elementi ir būtiski, kurus varbūt varētu izlaist. Un te nonāku pie ceturtās jomas tad šis atvērto datu formāts, ka būtu vienots reģistrs pie Eiropas komisijas. Un arī par šo tēmu ir iesniegti vairāki grozījumi. Un es domāju, ka kopā sadarbojoties ar ēnu referentiem arī mēs varētu ko panākt šajā jomā. Un Tad noslēgumā gribēju vēl uzsvērt, ka iesniegtie grozījumi tie atspoguļo diezgan vienotu nostāju no dažādām politiskajām grupām, bet ir arī atsevišķi grozījumi, kur nostāja ir krasi atšķirīga. Un tieši tādēļ šī kopīgā uh, Mm, sanāksme ir ļoti liederīga, lai mēs varētu apvainīties ar viedokļiem par dažādajām tēmām, varbūt tuvināt mūsu nostājas. Un es būtu ļoti priecīgi zināt, kāds būtu jūsu ieguldījums, kāds ir jūsu viedoklis, lai jūs izteiktos tātad savos komentāros tātad par šo valstu ziņošanu. Tēma ir ārkārtīgi svarīga. Un tagad strādājot pie parlamenta nostājas, ir ļoti svarīgi mm, paturēt prātā, ka beigās mums vajadzēs arī vēst sarunas ar uh, padomi. Un, uh, esmu ļoti interesanta, tag, ieinteresēta uzklausīt jūsu ieguldījumu, jūsu komentārus. Bet, eh, nu, protams, paturiet prātā to, ka mums pēc tam padomē vajadzēs prezentēt ļoti skaidru m, mm, parlamenta nostāju, nostāju kurai cerams varēs piekrist visi šajā zālē. Lielas paldies! Pirmais runātājs trīs minūtes Darījuši Rozati. Priekšādātāji pateicos. Arī es gribētu teikt paldies referentiem par to, ka viņi sagatavoja šo ziņojumu Un paldies arī ēnu referentiem par sadarbību. Domāju, ka komisija ir parādījusi, ka tā ļoti nopietni uztver nepieciešamību uzrabot nodokļu sistēmas Eiropā, lai samazinātu šo iespēju izvairīties no nodokļiem, krāpties ar nodokļiem, tos nemaksāt. Tautas partija, protams, lielā mērā atbalsta šādas iniciatīvas. Šīs dosjē ievieš nodokļu informācijas atklāšanas pienākumu. Galvenais pamatojums ir palielināt pārskatāmību nodokļu saistību jomā attiecībā uz Eiropas uzņēmumiem. Mūsuprāt, tas ir leģitīms mērķis, bet tam jābūt līdzsvarā ar vēl vienu ļoti svarīgu mērķi, respektīvi saglabāt konkurētspēju ES uzņēmumiem. un eh, tendenci neievēst papildus administratīvu slogu un birokrātijas slogu ES uzņēmumiem. Un tas faktiski ir galvenais izaicinājums mūsu priekšā. Mums jārod pareizais līdzsvars starp šo leģitīmo vajadzību nodrošināt pārskatāmību no vienas puses un uzņēmumu aizsardzību Eiropā eh, un to nepakļaušanu nelabvēlīgajiem apstākļiem no otras puses. Ati Par konkrētiem jautājumiem runājot. Lielā mērā piekrīt iepriekšējiem runātājiem, ka ir apmēram 4-5 tādi, nu, domstarpību punkti. Ļaujiet mums pastāstīt, kāda ir tautas partijas nostāja tajos. Pirmais - sliekšņi 750. Um, BEPS um, rīcībā prasīts 13 no dalībvalstīm un vēl arī daudz citas attīstītās valstis uh, attiecībā šiem 40 miljonu slieksni. Mēs atbraucam 750 skaitli, jo nevēlamies uh, grozīt šo starptautisko standartu, kas tika panākts pēc daudz garām runām SAO, un otrām kārtām negribam uzlikt papildus slogu es uzņēmumiem attiecībā, nu, salīdzinām ar viņu ne Eiropas konkurentiem. Otrs jautājums - informācijas aptvērums. Līdzīgā garā arī mēs vēlamies ierobežot praši, prasības Eiropas uzņēmumiem un domājam, ka tam vajadzētu attiekties tikai strikti uz BEPS 13. pasākumā paredzētajiem datiem. Par ziņojumiem runājot, mēs atbalstām to, ka tikai ES biržā kotās tie uzņēmumi un melnījos sarakstos iekļautie uzņēmumi. Savukārt visas pārējās uzņēmumu jurisdikciju uzņēmumu iekļautos agregātu formā. Un tālāk šie subsidiaritātes pasākumi. Šeit nav viegli risinājumi. Mm, te es runāju par, es eh, runāju par filiālēm, meitas uzņēmumiem. Tie var atrasties jebkur Ķīnā, Kanādā. Uh, un iespējams ja nespēj sniegt atbilstīgo informāciju, un ja viņš šo informāciju nesniedz, tad tādā gadījumā viņi, protams, būs labākā situācijā nekā ES uzņēmumi. Un to grūti saskaņot šī likumprojekta ietvaros. Ņemot vērā laika ierobežojumus, es vienkārši gribēju pieminēt šīs problēmas, ar ko sastopamies vēl neesam definitīvi izlēmuši par to, kā mēs gal galā balsosim par šo tiesību aktu. Protams, daudz kas atkarīgs arī no kompromisa tekstiem. Cerams, ka mums izdosies par tiem vienoties arī ar citiem referentiem. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! EKR grupas vārdā. Neatvainojiet! Jūri komitejas vārdā. Viņi vēl būs, viņi ieradīsies vēlāk. Labi, tad EKR grupa vispirms. Kītos, puhejohtaja. Paldies, prieksēdētāji kungs. Valstīm specifiskie ziņojumi. Uh, Tie, kur ir pret šādiem, saka, ka tas atspoguļotu uzņēmumu noslēpums, un tomēr šis arguments neiztur kritiku, jo neviens jau eh, nerunā konkrēti par kādu uzņēmumu. Uzņēmums eh, pats eh, var publicēt savu grāmatvedības datus un grāmatvedības atskaitas. Tāpēc uzņēmumi var pieprasīt nodokļu konsultantiem ziņas par to, kur eh, viņu maksātie nodokļi būtu pēc iespējas mazāki. Vienlaicīgi šis eh, arguments par, eh, par uzņēmumu noslēpumu attiecas tikai un vienīgi uz konkrētām valstīm, un tomēr es uzskatu, ka Eiropas Savienības uh, uzņēmumiem vajadzētu attiekties vienādiem noteikumiem arī uz tādiem, kuru apgrozījums ir zem 40 miljoniem. Valstīm specifiskie ziņojumi parasti tiek nosodīti, ka to sagatavošana ir ārkārtīgi dārga, bet eh, uzņēmumiem un arī institūcijām ir nepieciešamas ziņas par lielajiem uzņēmumiem, lai plānotu savu tautsaimniecību zemāks apgrozījums, pret to iebilst um, vesela virkne ekspertu arī pārvaldības apsvērumu dēļ, jo ir eh, ļoti daudz eh, tādu institūciju, kurām jau ir pieejami valstīm specifiskie ziņojumi, tikai tie netiek, un arī pa uzņēmumiem specifiskie, tikai tie netiek publiskoti. Vēl bez tam valstīm specifiskie ziņojumi ir eh, ir interesanti arī ieguldītājiem, kā arī Eiropas Savienības institūcijām un pašām valstīm. Ir jābūt labākai sadarbībai starp valstīm, bet šai sadarbībai ir jābūt pēc iespējas augstvērtīgākai. Uh, Es uzskatu, ka plašāks valstīm specifisko ziņojumu sagatavojums nodrošinātu tirgus efektīvāku darbību, kā arī atbalstītu konkurenci. Kaut arī ECR vienmēr iestājas par brīvu un godīgu tirgu, tomēr ne visi ECR deputāti ir vienisprātis. Piemēram, šī te ierobežojums 10% apgrozījumam lielajiem uzņēmumiem, kā arī pretruns pašā Eiropas Savienības iekšienē, diez vai tas nāks par labu konkurētspējai. Thank you. Paldies. Karimu kunga nav klāt. Tad Alda grupa. Kalvēžām Pauna kungs lūdzu. Gracias, señor presidente. Eh, como la última vez. Paldies, priekšādātāji. Tāpat kā iepriekšējo reizi. Arī es šoreiz runāju kolēģi vārdā. Viņš šobrīd ir vēlēšana kampaņā. Runāšu mūsu abu vārdā faktiski. īpaši svarīgi ir, lai šī sistēma tiktu ieviesta. Tas ir šāds žests vajadzīgs pilsoņiem kopumā, kas pasaka, ka mēs virzamies uz pārskatāmību un nodrošam atbilstīgu informācijas līmeni. Bet, nu, jāsaka, pretinieku ir daudz. Ir, nu, arī problēmas, domāju, padomē šai kontekstā. nu, varbūt nedrīkstam būt arī pārāk ambiciozi, jo gal galā, ja tas viss izgāzīsies, tad politiski tas būs sliktākais rezultāts. Šis ir tāds pirmais solis. Un mums vienkārši tas ir jāsper, jo jāsāk visa šī lieta kustināt. Ir ļoti daudz tādu jomu, kur vēl uh, jāpanāk vienošanās. Pirmām kārtām šie sliekšņi, kā jau referenti teica. Alde, jāsaka, jau ir izteikusi komentārus par to. Tas ir, nu, gandrīz tāds tehniski rakstura jautājums. Trūkst informācijas. Mēs vēlamies, lai referenti, kas atbalsta 40 miljonus liekas un komisija tāpat, mums pamato šo skaitli. Trūkst informācijas, kas ļautu lemt par to, uh, vai tas ir līdzsvarots risinājums? Vajadzīga informācija par to, cik daudz uzņēmumi tad tiktu ietverti, par cik vairāk uzņēmumu tiktu ietverti šai aptvērumā, nekā tad, ja tas būtu, teiksim, 700. 90 līdz 97 procenti šī informācija vajadzīga. Un, manuprāt, vienīgais risks, ar ko šeit sastopamies, ir tas, ka daži no lielākajiem, pazīstamākajiem uzņēmumiem, kas turklāt arī tiek atspoguļot plašaņas līdzekļos, nu, faktiski ar 750 slieksni izbēgtu no šī aptvēruma. Daudzi no da multinacionāliem uzņēmumiem to izdarītu, un tas nebūtu labi, jo mēs taču vēlamies nodrošināt pārskatāmību tas nav nodokļu jautājums tik daudz, cik tas ir pārskatāmības jautājums. Protams, ka tā dabiskākā reakcija šai gadījumā būtu izmantot SAO idejas, jeb sadarbības un attīstības organizācijas idejas, mm, bet tad, kad tiek runāts par subsidijām un to, kā viņi definē tur liels uzņēmums, nu tad ar to man šķiet nepietiek, lai definētu lielu uzņēmumu nodokļu plānošanas politikas kontekstā. Tomēr jāsaka, vēlos šīs durvis atstāt atvērtas, lai mēs varētu vēl iziet uz kaut kādiem pamatotiem risinājumiem un kompromisiem. Tas viens otrām kārtām. Ko tad mēs šeit teiksim vai neteiksim? viens otrs saka, lūk, nevajag tālāko administratīvu slogu uzņēmumiem, jo attiecīgie dati jau eh, tāpat nonāk nodokļu iestādēs, bet no acīm redzam šo datu pietrūkst. Nedrīkstam, protams, arī traucēt uzņēmumu strateģiskai kapacitātei, plānošanai un tirgus pozīcijai. Jo, lai tirgus darbotos atbildi, atbilstīgi, ir nu, jāizteno tāda principa kā pusējība. Mums taču jādomā par uzņēmumiem no Japānas, ASV un tā tālāk. Tāpēc domāju, ka varam vienoties par kaut kādu sarakstu, izmantojot par pamatu BEPS. Domāju, tad mēs varētu vienoties par šādu sarakstu, iekļaujot tāpat laikā tādu drošības noteikumu, jeb klauzulu kurā mēs tad varētu minēt, nu, viskaut kādas lietas. Piemēram, pārliecināties, ka komisija atbilstīgi izmanto šo, to visu, ka ir kaut kāds katalogs. Nu, tā tad ir vajadzīgs šāds drošības um, klauzulas iestrādes variants. Un trešā lieta - agregācija, jeb informācijas apkopojums. Komisijas priekšlikumā par to šķiet runāts visai saprātīgi, it īpaši ņemot vērā, ka komisija zina, cik ļoti sarežģīti būs to visu nodrošināt, tāpēc augstu vērtē viņu priekšlikumu. Tomēr iespējams, ka pieeja varētu būt vēl atšķirīgāka, citādāka. To varētu apmienot ar um, citu iestāžu priekšlikumiem, piemēram, lūk, pieprasīt informāciju par konkrētām valstīm, ja pastāv konkrēts aizdoms. Vai, ja kāds jautājums kļūst pietiekami, piet, kļūst pietiekami delikāts un ir svarīgs vēlētājiem, varbūt varam strādāt arī pie tādas elastīguma izvēršanas un racionalizēt eh, melnos sarakstus. Paldies! Goja grupas vārdā? Nē, nav neviena. Tomēr, tomēr. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Diemžēl mūsu referents Migels Viergas, Viegas nevarēja ierasties um, mūsu ēnu referents tātad. Nu, tāpēc vēlos nosīt viņa domas par šo ziņojumu. Pirmām kārtām vēlamies teikt paldies referentiem grupas vārdā. Mēs esam nolēmuši neiesniegt grozījumus attiecībā uz sliekšņu vērtībām un datu agregāciju, jo pilnībā piekrītam referentiem. Turklāt uzskatām, ka komisijas priekšlikums nav pietiekams attiecībā uz nodokļu taisnīgumu nodrošināšanu un to, ko cilvēki no mums gaida. Mēs atbalstām 40 miljonu slieksni un de, neagregātus datus, kas attiecas uz informācijas publiskošanas kritērijiem, atklāšanas kritērijiem. Mēs vēlamies, lai šeit tiktu sadalīts viss pa sektoriem, tātad darbaņēmēji pa sektoriem Un es ceru, ka mums izdosies strādāt arī pie, pie kompromisa, mm, pamatoties uz šādu principu. Un visbeidzot, mūsuprāt, uzņēmumam vajadzētu atvērto datu formātu pieminēt. Tomēr dažādām nodokļu iestādēm ir jāizseno arī koordinēta pieeja nepieciešamības gadījumā kopā ar īstenošanas iestādēm. Paldies, priekšādātais turpina. Paskals Durāns tālāk. Paldies! priekšsādātāji. Jau atkal vēlos atgādināt referentiem, ka man ir tiešām bija prieks iepazīties ar šo ziņojumu un teikt viņiem lielu paldies par darba kvalitāti. Un gribēju arī teikt, tieši tāpat kā iepriekšējais runātājs no GOE, ka globāli tā kopumā šis ziņojums mūs apmierina. Nu, tāpat laikā Vēlos arī atbildēt uz vienu otru jautājumu, ko uzdeva Kalvēžam Bona kungs arī iepriekšējā reizē, un kas, nu, un kas viņaprāt prasa zināms precizējums, ko manuprāt vienkārši sniegt. Pirmais jautājums, kas tika uzdots, bija par sliekšņiem. Kāpēc paturēt šo 40 miljonu slieksni un nevis 700 miljonu slieksni, un kādas tam būtu sekas? Tātad nevēlos atbildēt, protams, referentu vietā, bet. Uh, Eh, vienkārši pateikt, ka lūk, 40 miljoni, nu, tas ir nāk no grāmatvedības direktīvas kā definīcija lieliem uzņēmumiem. Tātad tā ir definīcija, kas jau ir izstrādāta Eiropas Savienības iekšienē un attiec uz lieliem uzņēmumiem. Lūk, tāpēc šāds un nevis citāds slieksnis. Nu, kā jau teicu, tāpēc, ka tas jau tiek piemērots Eiropas tiesībās. Un tas nav tāpēc, ka vēlamies tikai un vienīgi saskaņot savu nostāju ar kādas citas starptautiskas organizācijas nostāju, eh, ko es te pat tagad nesaukšu vārdā. Bet, nu, mums kā likumdevietiem jā, likumdeviem jāizdara saskaņot. Tātad, kas attiec uz šiem 700 miljoniem pret 40 tik daudz. Otrs jautājums, kas nāca no Kalvēžam Bona kunga, un kam arī viegli rast atbildi Viņš jau vienkārši droši vien izliekas, ka viņš nezina, kāda ir atšķirība starp 40 un 700 slieksni šī atšķirība. Tas nozīmē, ka mēs pārējiem no 90% ietvertu uzņēmumu uz, uz 90%, kas ir iekļauta. Tātad vai nu 90 nav, vai, netie, vai ir iekļauta. Tas ir daudz. Mm Esmu pārliecināts, ka Kalpēšām Bonu kungs īstenībā ļoti labi pārzina šo situāciju. Sliekšņi jautājums nav jautājums, kas ir tāds, eh, nu, tāds sekundārs. Un vai būtu pilnībā objektīvs taisnība, ka tas, ka ir tikai daļējs skaits uzņēmumu, kas tad tiks ietvert, bet, protams, šeit jāatspoguļo ne tikai darbinieku skaits, bet arī apgrozījumu skaitļi. Tādā veidā mēs ietversim vairāk par 10%. Jo, protams, ka lieliem uzņēmiem ir liels apgrozījums, bet globāla seks tātad ir, nu, šis rezultāts ir ievērojams. Vai mēs ejam uz tādu slieksni, kas laika gaitā var attīstīties, kāpēc ne? Tas var būt viens no risinājumiem. Pats varētu, šis varētu būt pagaidu risinājums. Otra lieta jautājums par informācijas agregāciju. Arī par to esam jau runājuši. Ir skaidrs, ka pastāvīgi atjaunot informāciju par nodokļu paradīzēm ir darbība, kas ir gandrīz neiespējama, bet informācijas pārskatāmība uzņēmumu līmenī savukārt ir vienkārši panākams uzdevums pa valstīm. Nu, ļaujiet man dot jums kaut vai pēdējo piemēru no ASV, kā integrēt ASV nodokļu pardīžu sarakstā. Nu, tas nav saprātīgi, tas pat nav nopietni izdarāms. Bet daudz vieglāk ir noskaidrot, kā nodokļi tiek maksāti ASV, un tas ir vienkāršāk. Administratīvais sloks, nu, būsim godīgi. Šie uzņēmumi, kas var uh, fin finansēt savu kotēšanu biržā, viņi jau tāpat raksta vis visādus ziņojumus un tā tālāk, un tāpēc arī administratīvais sloks nebūtu tik ļoti nemaz nepieaugs. Nu, tad šīs agregācijas jautājums, tas ir nozīmīgs. Tā tad detaļās gan te tālāk neiedzināšos, jo te tiešām tāda tehniskāka rakstura informācija nu, par to, kādi dati tiktu sniegt un tā tālāk. Bet galvenais, cik lielā mērā šī informācija tiek integrēta un kā tā, kā tā parādīsies pārskatos. Un es domāju, ka šis punkts arī vēl varētu tikt padziļināts. Bet jo vairāk mēs iedziļināmies detaļās, jo vairāk nodokļu iestāžu darbs tiks atvieglots šajā gadījumā. Paldies! Dankišen, Paskal! Paldies, Paskal! Un tagad gribētu dot vārdu FTD pārstāvim. Vai kāds izteiksies EFTT vārdā? Lūdzu. Äh, wir reden also heute ganz offiziell über die Aufhebung. Šodien mēs runājam pavisam oficiāli par äh, nodokļu noslēpumu atcelšanu uzņēmumiem. Un äh, es tad labprāt šodien parunātu par to, kas nav īsti izdevies. Mums ir divi referenti, abi ir no sociāldemokrātiem. Un tagad mums. Un tagad, ja kaut kas nav īsti izdevies. Jautājums, vai viņi varbūt nav īsti sapratuši ziņojuma nozīmību. Parlamentā priekšlikums, ka šie starptautiskie uzņēmumi ar lielāku apgrozījumu kā 750 miljoni, ka par viņiem būtu jāpublisko šī informācija, ir jā, jāsagatavo um, ziņojumi. Mūsuprāt, tas ir kurš vienkārši neticams priekšlikums. Komisija šeit uh, ļaunprātīgi izmanto savu kompetenci, uh, Un, mūsuprāt, šis ir viens no tiem jautājumiem, kam noteikti vajadzētu palikt nacionālajā kompetencē. Un mēs varam tikai norādīt, ka mums vajadzētu par to apstrīdēt un neatbalstīt priekšlikumu. Nu, šī nodokļu kompetence Eiropas Savienības līmenī nu, noteikumu grāmatā <clears throat> Tā nosaka, mēs nevaram pie, pieņemt uh, pašlaik piedāvāto. Un par šīs liekšanas samazināšanu no 750 miljoniem uz 40 miljoniem. Vai esat lasījuši komisijas priekšlikumu? Komisija to ierosina tikai tādēļ, ka šis noteiktais slieksnis bija pārāk augsts, ka tas attiektos tikai uz lielajiem uzņēmumiem, nevis mazajiem. Tātad <clears throat> tie, uz kuriem attiecas prasības par automātisko informācijas apmaiņu. Un šis ierosinātais samazinājums līdz 40 miljoniem, tas tagad attieksies arī, prasības attieksies arī uz maziem vidējiem uzņēmumiem, kas ir ekonomikas sirds un pamats. Uh, mm. nu, manā, manuprāt, tad uh, mums nevajadzētu šo samazinājumu veikt uz uh, 40 miljoniem. Tās izmaiņas vajadzētu tad veikt uh, samērīgākā veidā. Bet, nu, pavisam nopietni runāju, jo tēma ir ļoti nopietna. Noteikti būsiet pamanījuši, ka ekonomikai nemaz tik labi neveicas. Un Eh, tie, kas pašlaik vada sarunas, šķiet nav pamanījuši, ka apspriežamais priešlikums ir absurds. Vai esat izlasījuši Business Europe vēstuli? Es domāju, ka visi esat redzējuši šo vēstuli. Manuprāt, tā ir lieliska divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ja pavisam skaidri tiek pateikts, ka tas, ko šeit apspriežam, ir absolūti smieklīgi, un tāpat arī ir skaidri norādīts, kādas ir likmes Manuprāt, šī vēstule ir lieliska. Jūs šeit to ignorēsiet, un jums droši vien ir arī viena alga, ka biznesa pasaule ar mums vairāk runāt nevēlas, un ka lielā uzņēmumi kļūs aizvien kritiskāk noskaņot. Viņi redz to, kas šeit notiek, tas tikai pastiprinās arī eiroskeptiķu pozīciju. Es tiešām neredzu, kā jūs plānojat uh, runāt par uh, kompromisiem, tādēļ mans ierosinājums būtu norādīt komisijas priekšlikumu. Paldies! Un tagad došu NF ēnu referentē vārdu kapels kundzē. Paldies, priekšsēdētāji! Cīņa pret izvairīšanos no nodokļu, maksāšanas. Un tā, protams, ir viena no galvenajām prioritātēm Eiropas līmenī. Mēs mēģinām radīt lielāku caurskatāmību nodokļu jomā. Uh, un mums ir jārīkojas mērtiecīgi, lai nodokļi tiktu uzlikti e, tur, kur ir attiecīga ekonomiskā darbība. Un tāpēc ir paredzēta šī automātiskā nodokļu informācijas apmaiņa. Un tā tagad dalībvalstīm ir iespējama. Un arī dalībvalstu iestādes var saņemt informāciju e, par lielajiem uzņēmumiem, Un šis e, tēmu jomas, ko jūs iezīmējāt, e, manuprāt, ir ļoti svarīgi ņemt vērā OECD BEPS ziņojumu, un mums nevajadzētu tad e, šo samazinājumu 750 miljoniem uz 40 miljoniem. Tiešām ļoti svarīgi, lai tie būtu lielie uzņēmumi, uz kuriem atteiktos informācijas publicēšanas pienākums. Nu, tad, kas konkrēti būtu publicējams, to jau jūs arī iezīmējāt saskaņā ar OECD BEPS, mm, kas ir noteikts, kas tiks starptautiski publicējams, kas būtu paliekams, kas būtu jāatstāj slepenis ir um, gan svarīgi, lai Eiropas Savienība uzņemtos vadošos liemu, ir eh, jānodrošina caurskatāmība, bet tajā pašā laikā neapdraudot konkurenci un konkurēt spēju. Nevar piespies uzņēmums eh, publiskot viņiem īpaši nozīmīgu informāciju. Ir arī ļoti daudz, piemēram, uzņēmuma eh, noslēpumu, kas nes noslēpumu. Mm um, iespējams, ka ir kaut kāda informācija, ko var tādā šaurākā lokā apspriest un publicēt, bet noteikti ne sabiedrības, plašākā sabiedrībā. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies! Kā jau zināsiet, tad juridisko lietu komitejā esam, iesnie, esam iesnieguši 22 grozījumus, faktiski aizstāvot komisijas priešlikumu, mēģinot panākt līdzsvaru starp caurskatāmību no vienas puses, bet tajā pašā laikā arī garantējot to, ka investīciju klimats Eiropas Savienībā netiktu vājināts vai arī netiktu mazināta uzņēmumu konkurēt spēja. Dažādi kompromisi iespējami par to, kā vajadzētu notikt šai valstu ziņošanai. Klupšanas akmens ir noteiktais slieksnis, vai tie ir 40 miljoni vai 750 miljoni. Mēs atbalstam komisijas priešlikumu, jo tas atbilst arī OECD noteiktajiem. Mēs atbalstam 750 miljonus, un nevienai valstī nevajadzētu to samazināt, izņemot Grieķiju. Grieķijai ir atsevišķas valsts, kas gribētu bloķēt šo procedūru. Mums ir jābūt realistiskiem. Ko vēlamies panākt, kā varam to darīt, ir citu komiteju priekšlikumi. Mm, faktiski tie ir tikuši ignorēti. Mums ir jāpanāk līdzsvars. Kāpēc kungs lūdz komisiju sniegt vairāk informācijas? Es pievienojos šim lūkumam saņemt vairāk informācijas, lai saprastu, kāds ir konteksts bet uzskatām, ka komisijas priekšlikums atbilst noteiktajiem mērķim panākt lielāku caurskatāmību. Un nu, vēl kāds jautājums. Uzņēmumi ir lūguši par ceļu garantiju klauzulu, ka netika pieprasīta informācijas uh, publicēšana, ja tas varētu mazināt viņu komerciālo pozīciju. Tas ir ļoti svarīgi. Ieteikums ir vajadzīgs līdzsvars. Visticamāk, procedūra būs gara, bet mums visiem ir jānodrošina pareizā līdzsvara atņemšana starp atrašanas ar juridisko noteiktību, pārskatāmību. Iesloties gribētu teikt paldies par visu šo pabeigto darbu. Es domāju, ka tie, kas saka, ka mums jārod kompromiss starp 40 miljoniem un 750 miljoniem, bet saka, ka komisijas priekšlikums atbalst, ir atbalstāms, tāpat laikā acīm redzam nav gatavi iziet, iziet uz kompromisu. Ja mēs runājam par kompromisu, tad tādā gadījumā, tieši tāpat kā referentiem, ir jāizvēlas pietiekama ambicioza līnija un jāizrāda vēlme pēc tam diskutēt arī ar padomu. Atcerēsimies, ka vienā otrā dalībvalstī ir izteikti priekšlikumi par tādu phasing in slieksni, pakāpenisku ieviešanu kā rezultātā varētu rasties arī nelīdzsvarotība diskusijās padomē. Es domāju, ka jāturpina darbs, kas šeit sākts taksa 1 un taksa 2 un tagad ar pana komiteju, lai visi šie sliekšņi atbilst un jādomā par komisijas teikto. Komisijas priekšlikums šeit ir regresija salīdzinot ar parlamentu priekšlikumiem. Brīdī, kad mums ir vajadzīgs iet uz priekšu. Turklāt eh, pieredze, nu, parlaments jau savu vēlmi ir paudis arī banku jomā, eh, nu, liecina, ka šādi varam virzīties uz priekšu. Un tāpēc ļoti uzmanīgi lasīju visus šos ieguldījumus, eh, informāciju no, daža, no uzņēmiem tā tālāk, jo, protams, viņiem svarīgi veidot darbvietas un tā tālāk, bet tajā brīdī, kad runājam par to, ka netiek ņemta vērā šī virzība uz priekšu banku jomā un ka tas nevarētu attiekties uz uzņēmumiem, tad nevaram tāpat turpināt. Šie ziņojumi bija lieliski opslam, piemēram, nāca klajā ar lielisku liederīgu informāciju, un tas varētu būt liederīgi arī banku sektorā. Un, domāju, šī informācija mums jāizmanto nu, ne jau tā kā tāds nu, gids, kuru vispār nedomājot ievērojam, bet tomēr to izmantot varam. Tas attiecas gan uz konkurences apstākļiem, kādiem prasībām, kas kādas un, un, kā, un tam to, kādas sekas būtu šādām prasībām uz konkurenci. Tāpat arī par to, kas politiski būtu atbildīgi runātāji. Varam teikt, ka nesenajos gados panāktais progress nebūtu noticis bez OECD darba un BEPS procesu, jo īpaši jautājumos par nodokļu apmaiņu, par minimāliem standartiem, par īpašumtiesībām un daudz uh, no šī darba ir paveicis un vadījis tieši OECD. Tādēļ ir svarīgi, lai mēs pēc iespējas tuvāk pieturētos pie šī OECD izveidotā zelta standarta, lai, cik vien tālu tas iespējams, mēs mēģinātu, nu tad, tā, neapgrūtināt vai nesarežģīt OECD darbu starptautiskā līmenī. Uh, Un visbeidzot, es piekrītu kolēģu komentāriem par garantiju klauzulu. Manuprāt, tas ir samērīgi un pareizi. Ja komerciāli sensitīvu iemeslu dēļ uzņēmums vēlētos mm, tur ir kaut kāda diskusija ar nodokļu iestādi, no, nu, lai nodrošinātu, kāda informācija netiek publiskāta, jo informācija ir komerciāli sensitīva, mums jābūt atvērti noskaņotie pret šādu iespēju. <clears throat> bet domāju, ka lielākā daļa informācija lieliem uzņēmējiem būtu pieejama publiski. Paldies, un tagad Kaņietis kungs. Merci, madame la présidente, monsieur le président, pour ne pas abuser. Priekšādātāji, saka Kalvēžam Baunu kungs. Vēlos, eh, nu, pieminēt divas nelielas lietas, runāšu, teikšu to franču valodā un Durānu kogam, kaut gan viņš nu pat jau ir aizgājis. Ir jau viss labi, ko viņš teica par šiem 10% uzņēmumu, kas tad, lūk, pāriet uz 90% uzņēmumu, kas tiek ietverti aptvērumā. Es tomēr gribu teikt, ka ne jau tāpēc šie uzņēmumi izkrīt cauri šim tīklam, ka, ka, viņi, ka, ka mēs kaut ko neatbilstīgi darām, bet gan tāpēc, ka domājam taču par tiem uzņēmumiem, kas no, nozīmīgākos apmēros maksā nodokļus. Jo galvenais jau ir šis apjoms, apgrozījuma apjoms, eh, kas nosaka uzņēmumu lielumu. Un tāpēc 80% nu jau šīs informācijas ir pieejamas, vienkārši informācija nav publiska. Tātad, ja kāds vēlas to noskaidrot, tas viss ir iespējams, bet nu, nodokļu gadījumā svarīgs ir apgrozījuma apjoms. Mums nevajag nonākt katrā ziņā līdz katram pašam mazākajam uzņēmumam. Tātad, lūk, tālāk nākamā atbild Berešas kundzei. Viņi saka, lūk, tie, kas grib iziet uz kompromisu, tie nevar teikt, ka komisijas priekšlikums ir labs, jūs sakāt. Bet, ja mēs tādā veidā runājam, nu tad man tas arī liekas nepareizi, jo tad jūs gluži vēl, otrādi vēlties pretējo. Es vienkārši gribu jums paskaidrot, ka es vēlos iziet uz kompromisu. Un ja komisijas minētie skaitļi nu jau pastāv. Un tad, protams, mēs varam skatīties uz šiem 700, 650 miljoniem kā skaitli. Un tad mēs šo procentuālo slīksni mainām. Nu, šādā virzienā es varētu kompromisu pieņemt. Un piekrītu Resteres kundzei, jo vēlos dzirdēt vairāk informācijas no komisijas par to, kāpēc viņi nesakoja SAO vadlīnijām. Mēs runājam par 97% apgrozījumu. Un ja mēs nevarēsim atrast kompromisu, nu tad eh, esmu gatavs piekrist komisijas ieteiktajam. Paldies visiem, kas eh, pieteikušies runāt, bet nu es skatos. Uh, uz pulksteni, un tādēļ, kā referentu runāšu pavisam īsi. Un tagad mēs strādājam aktīvi. 30. maijā ir paredzēts balsojums, vēl ir nākamā nedēļa, un arī Strasbūrā tiksies vēl ēnu referenti. Un mēs varam apliecināt, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai uh, Mm, kaut kādā veidā savienot šīs atšķirīgās nostājas, lai mēs varētu vienoties, piemēram, par noteiktiem sliekšņiem, bet arī saturu. Darīsim visu, kas mūsu spēkos. Es, protams, arī piefiksēju, ka uh, tika pieminēts OECD darbs un viņu lieliskie sasniegumi. Mēs neesam to aizmirsuši. Uh, Bet neaizmirsīsim, ka ziņošana ir ļoti svarīgs instruments caurskatāmības nodrošināšanai, un te mēs runājam par uh, godīgu konkurenci mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas bieži vien cieš um, no um, tā, ka starp lieliem uzņēmumiem nav īsti skaidrs, no kā kam tiek uh, pārvesta nauda. Un Eh, šis caurskatāmības trūkums nav uzņēmuma ekonomiskajās interesēs. Mēs esam to mācījušies jau arī eh, banku kontekstā. Un eh, caurskatāmība cerams arī nekaitēs Eiropas uzņēmumu konkurētspējai. Un, ja runājam par informācijas publiskošanas saistītajām izmaksām, tām, protams, ir jābūt pēc iespējas zemākām. Uh, Un tagad, kā priekšsēdētāji paziņoja, ka sanāksme ir slēgta, beigusies. Paldies visiem par jūsu komentāriem. Un es uh, ceru, ka mums izdosies sagatavot kompromisus. Vēlu visiem veiksmīgu un labu dienu.